tātad par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, teroristu grupējumu Al-Sahab, Al-Shabab, pastrādātā students slepkavība Kenijā. Augstās pārstāvs vietā uzstājas komisārs Mimits Kungs. Lūdzu, dodu jums vārdu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es esmu pilnībā viensprāts ar jums attiecībā uz bažām par kristiešu likteni visā pasaulē, piemēram, divu baznīcu uh, bombardēšanu Pakistānā, nogalināšanām Nigērijā. Sīrijā un Irākā pastrādātiem noziegumiem un uh, neseno masu slepkavību Kritas universitātē Kenijā. Kristieši tiek vajāti visā pasaulē, un šādi uzbrukumi izraisa dziļu sašutumu. Tas pavisam noteikti ir nepieņemami. Barbariskā vardarbība un nehumanās metodas, kādas izmanto, piemēram, Al-Shabaab, Daesh, Boko Haram un uh, frontālu uzbrukumu pret uh, starptautiskiem principiem un cilvēktiesību vērtībām, ir uh, pilnīgi pretrunā tam, kas mūs padara par cilvēciskām būtnēm, neraugoties uz mūsu reliģisko pārliecību un ticību. Uh, Eiropas Savienība nosoda šādus te uzbrukums, cilvēktiesību pārkāpums un zvērības, kas tiek pastrādātas no šo teroristu organizāciju puses eh, ne tikai pret kristiešiem, bet arī pret citu reliģisko un etnisko grupu pārstāvjiem, un to mēs nedrīkstētu aizmirst šo debašu laikā. Uh, Eiropas Savienības vadlīnijās par uh, ticības brīvību, kas uh, tika pieņemta 2013. gada jūnijā, visi cilvēki, kas uh, piedar pie reliģiskajām kopienām vai minoritātēm, ir tiesīgi dzīvot un brīvi īstenot savu ticību, dzīvojot sabiedrībā kopā ar citiem, un nedrīkst neviens neizturēties pret viņiem neiecietīgi vai uzbrukt. Uh, Mēs eh, nedrīkstam pieļaut, ka šie pamatprincipi tiek pārkāpti. Tas eh, attiecas uz visu ticību cilvēkiem, kā arī uz, tie, uz neticīgiem, un tas pavisam noteikti attiecas uz kristiešiem. Mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka pirmais terorismu un teroristu um, uzbrukumu pirmie upuri bija musulmaņi, un mums ir jāsaprot, uh, ko nozīmē reliģiskā konfrontācija sadursme. Jordānijas karalis mums visiem par šiem faktiem atgādināja savā ievērojamajā runā, uzrunājot Eiropas parlamentu. Viņš sacīja, ka nesenie uzbrukumi pret kristiešiem un eh, minoritāšu kopienām dažādās valstīs ir uzbrukumi pret minoritātēm un tāpat arī pret musulmaņiem. Uh, Kristieši ir mūsu reģiona pagātnes, tagadnes un nākotnes neatņemama sastāvdaļa, sacīja Jordānijas karalis. Šodien Dienvidfrontē Eiropas Savienība eh, piedzīvo krīzi, kas eh, ietekmē visu reģionu un mūsu sadarbību ar eh, pārējo pasauli. Tas ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies risināt reģionālās problēmas kas, un draudus, kas šobrīd ir aktuāli. Drošības apdraudējums, tā skaitā džihādistu terorisms un transpārobežu noziedzība ir ļoti būtiski aspekti. Mums ir jāaizstāv reliģiskās minoritātes, tāpat arī jādomā, kas ir šo krīžu pamatā. Tāpat jādomā par uh, jauniešu ekonomisko un sociālo stāvokli daudzās no šīm valstīm. ļoti iekļaujošie 9. februārī pieņemtie padomas secinājumi par pretterorismu pasākumiem ļoti precīzi apraksta rīcības plānu, lai cīnītos pret radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu. Uh, ir ļoti būtiski iesaistīt trešās valstis eh, gan divpusējā, gan daudzpusējā sadarbībā, runājot par tādiem jautājumiem kā izglītība, cilvēktiesība jautājumi. Tāpat arī jāsadarbojas ar vietējām kopienām un eh, jāstiprina dialogs. Runājot par pēdējo, no, pēdējo noziegumu un uzbrukumu Kenijā, tas ir pēdējais un uh, Al-Shabaab eh, īstenotais terorakts pēdējā pusgada laikā, kur ir gājuši bojā ļoti daudz cilvēki. Terorisms ir apdraudējums, kas pakāpeniski pie, pieaug un pieņemas spēkā šajā Āfrikas reģionā. Uh, Uzbrukums šajā universitātē bija daudz nežēlīgāks nekā, nekā līdz šim Kenijā piedzīvotajam, nekā tie, ko ir iznojuši Boko Haram un uh, Islāma valsts. Šie šī tendence ir ārkārtīgi satraucoša, neraugoties uz faktiem, ka Kenijas musulmaņu kopienas pārstāvi uh, stingrāk nekā iepriekš ir nosodījuši šo uzbrukumu, pastāv ļoti būtisks risks, ka tas novedīs arī pie tālāk uh, antagonismu un šķelšanās starp reliģiskajām kopienām, kas pavisam noteikti ir uzbrukuma veicēja mērķis. Un tāpēc um, komisijas priekšsēdētāja vietniece augstā pārstāvā ārlietās Mogrinī kundze 3. aprīlī paziņoja, ka uzbrūkot studentiem koledžā netālu no Garīsas nogalinot 147 jauniešus un ievainojot vēl daudz vairāk cilvēku teroristu, parādīja savu apņēmību mazināt izglītības lomu un radīt eh, šķelšanos un eh, liekt šai valstī ekonomiski un kultūras ziņā attīstīties, kas ir ļoti būtiski tās iedzīvotājiem. Radikalizācija un vardarbīgs ekstrēmisms ir globāla rakstura problēma, un to nevar atrisināt izolētā veidā. Tāpēc līdztekus tam, ka ir globālais terorisms jārisina ar globālu pieeju, ir jārunā arī pavisam konkrēti, kā risināt šīs problēmas. Uh, Ir jāpārdomā globālās un reģionālās stratēģijas. Eiropas Savienība īsteno darbu, lai labāk izprastu, kā radikalizācija darbojas konkrēti atsevišķās valstīs, piemēram, tādās kā Kenija, un kopienās, lai varētu uzlabot mūsu reakciju un cīnīties pret šādām tendencēm. Paldies! Paldies komisārkungam, un tagad uh, uzstāsies politisko grupu pārstāvi. Vispirms došu vārdu Himenes Betrils Barijo kundzei no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji. Lielajā piekdienā tieši pirms lieldienām daudz no mums devās uz, uh, de, devās uz baznīcām, bet vienlaikus tajā pašā laikā Kenijā teroristu grupējums Alšabab nošāva kristiešu studentus. Mm, Tā bija maz slepkalība. Vai jūs varat iedomāties tās šausmas un, un bailes, kādas pārņēma šos jaunos cilvēkus, tad, kad uh, viņi tika atdalīti no saviem kolēģiem, no saviem mācību biedriem, un uh, lai tiktu nogalināti? Tāpat arī Nigērijā tika nolaupītas kristiešu meitenes. Uh, Daudz cilvēku ir bijuši spiest pamest mājas, lai neietu bojā, un tieši tāpēc arī Eiropas eh, parlamenta tautas partijas grupa ir izstrādājusi rezolūciju, kurā mēs atsaucāmies uz šiem briesmīgiem notikumiem Kenijā, tāpat arī runājām par kristiešu vajāšanu kopumā. Neviena cita politiskā grupa nevēlējās vēst sarunas ar mani, viņi vēlējās eh, izņemt jebkuru atsaucu uz kristiešiem. Viņi nevēlējās vispār, lai tiktu pieminēta kristietība kā tāda, un tagad ir pieņemta vēl viena rezolūcija, ar, kurā ir 40 panti, un kur par kristiešiem runās tikai divos pantos, bet mēs savukārt savā rezolūcijā norādījām, ka visā pasaulē kristieši tiek vajāti. Savukārt cits politiskās grupas toreiz mums teica, nē, kaut kad citreiz pie tā strādāsim, bet ir jāsaka, ka kristieši katru dienu pasaulē iet bojā, un šī ir mūsu iespēja risināt šo problēmu, tāpēc mums ir jārunā par kristiešiem. Eiropas tautas partijas grupai nav nekādu kompleksu. Mums nav jāizdala atšķirības starp uh, pirmās šķiras upuriem un otrās šķiras upuriem, un tāpēc mēs atbalstam tautas partijas grupas rezolūciju, jo te te mēs atbalstam pilnīgi visus kristiešus, kas uh, eh, cieši visā pasaulē. Paldies, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā uz pusotru minūtu dodu vārdu Valenciāno kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs nosodam jebkādu veidu vardarbību, jebkādu veidu diskrimināciju, kas ir balstīta uz reliģisko piedarību. Bet izglītība ir vislabākais veids, kā cīnīties pret ekstrēmismu, un tieši tāpēc viņi ir uzbru, uzbrukuši universitātei, uz tās studentiem. Tur tika uzskatīts, ka nebūs nekādas rezonances tādēļ, ka neviens baltais cilvēks netika nogalināts, un arī, zin, mēdījos tas tika tā atspoguļots. Taču ir jāsaka, 147 nogalināti cilvēki, tas nav tikai skaitlis. Uh, Tas ir kas daudz vairāk. Es domāju, ka ir jāsaprot, kas notiek šajā valstī. Līdz šim neesam to ņēmuši vērā. Kenijā vienmēr ir bijis nopietni konflikti starp uh, austrumu reģionu, starp uh, dienvidu reģioniem un ziemeļu reģioniem. Un uh, tāpat arī kon, domstarpības ar Somāliju ir situācijas āsinājušas. Tagad teroristi norāda, ka tas ir karš pret Keniju Un tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt Keniju, lai pastiprinātu tās drošību un lai atļautu Kenijai ņemt, pārņemt kontroli pār saviem drošības jautājumiem un tāpat arī risināt problēmas ar Somāliju. Tas nozīmē izrādīt politisko gribu. Notiek karš pret Keniju, bet tas ir kas vairāk, tas ir karš pret mums visiem. Lielas paldies! Un tagad konservatīvam reformistu grupas vārdā vienu minūtu Džambatska kungam. Godātie deputāti, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Nav šaubu, ka mēs esam bijuši liecinieki briesmīgam notikumam, ka cilvēki ir tikuši nogalināti reliģiskās pārliecības dēļ, tādēļ, ka viņi ir kristieši. Nav nekāds noslēpums. Un nav grūti saprast, ka uh, kristieši tiek vajāti. Tādēļ, ka Kenija ir iejauksies eh, Somālijas situācijā. Radikālie islāmisti, radikālie reliģiskie ekstrēmisti Āfrikas eh, ziemeļu daļā šobrīd apvienojas pret mūsu vērtībām, pret mūsu dzīvesveidu. Un uh, Tas ļoti augstprātīgā un ļoti skaidrā veidā ir uh, atspokļojies pēdējo dienu notikumos, un tāpēc mums ir nepieciešams nevis rezolūcijas, bet gan militāra operācija Kenijā, lai palīdzētu Kenijai. Paldies! Un tagad divas minūtes Alde grupas vārdā. Šam, galvets Šambons, lūdzu. Paldies! Protams, ka šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts, ja mēs runājam par kristiešu vajāšanu visā palsī. Un ja Eiropas parlaments vēlas sagatavot par to rezolūciju, mēs atbalstīsim šādu ideju, bet ALDA grupā mēs gribam pievērsties e, studentu nogalināšanai Kenijā, kas bija masu slepkavība, balstījās reliģiskā pārliecībā, reliģiskos aspektos, tieši tāpat kā, piemēram, Sīrijā vai Ķīnā bet Kenijā ir arī etniski iemesli, kas jau ilgi ir pastāvējuši e, un tos ir izraisījuši dažāda veida karadarbības pasākumi ar Somāliju. Pastāvši tātad naids pret kaimiņiem. E, tiek vēstas arī darbības pret rietumu vērtību ieviešanu, pret rietumu izglītību, un mēs vēlamies cīnīties pret dažāda veida diskrimināciju. Mēs gribam pievērsties šim jautājumam, un mēs gribam teikt, ka Eiropa to neatbalstīs, nepieņems nekur citur. Mums ir eh, jāatbalsta šie cilvēki, neskatoties ne uz ko. Protams, ka mēs varam runāt par arī citu minoritāšu apviešanu, jo visas minoritātes ir pelnījušas uzmanību bet mums tas ir jādara no Eiropas Savienības puses, mums ir jāizmanto dažādi veidi institūcijas, piemēram, skolotāji, eksperti, kas var palīdzēt Āfrikas e, bruņotajiem spēkiem uz vietas, lai viņi varētu novērst šādas masu slepkavības un uzbrukumus, aizsargājot mūsu vērtības. Un tieši tāda ir mūsu rezolūcijas pamatdoma, un par to balsosim rīt. Paldies! Viena minūte kreisajiem. Senaras Rodrigas skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribēju nosūtīt uzbrukumus, e, ko veica Alša Babkarisas universitātē. Es gribēju arī paust mūsu solidaritāti ar upuriem un viņu ģimenēm. Eiropas Savienībai šeit ir jārīkojas un jāizmanto visas iespējas, lai nocirstu šīs problēmas sakni, tātad sakni, kas baro visus šos konfliktus un ļauj tādām grupām kā Alšabab attīstīties. Manuprāt, šeit militāri risinājumi neko mums nelīdzēs, jo ASV iejaušanās Somālijā 92. gadā radīja briesmīgas sekas, ko šī reģiona iedzīvotāji joprojām ir spiesti risināt. Manuprāt, šeit ir zināma atbildība arī bijušajām koloniālajām varām, uh, kas eksploatē šo valstu resursus un nopirka daudz zemes. E, jārunā arī par nabadzības problēmu. Tur simtiem tūkstoši dzīvo nabadzībā, daudz bēgļu, e, zīdaiņa mirst nepietiekamu uzturu dēļ un tā tālāk. Un, manuprāt, šeit militāras operācijas no ASV vai no citām rietumvarām neko nelīdzēs rietumvalstīm un dažāda veida starptautiskiem uzņēmumiem vajadzētu beigt laupīt Āfriku, lai šie cilvēki paši var izmantot tos resursus, kas ir viņu rīcībā. Es gribēju jūs aicināt ievērot laika grafiku vai laika limitu, kā arī gribēju lūgt jūs nerunāt tik ātri, jo tulki nevar paspēt visu iztulkot, ja jūs tulkojat, ja jūs runājat ļoti ātri. Un es gribēju, lai jūs, kolēģi, to saprastu. Hoibuks kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Uzbrukumi, kas notika Kenijā, ir patiešām jākritizē. Patiešām ir žēl, ka cilvēkiem ir jācieš no tā, ka dažas grupas vēlas izmantot un pastiprināt savu varu. Īslāma kaujinieki Al-Shabaab uh, eh, diemžēl turpina izrādīt šo vardarbību un mēģina destabilizēt Kenijas ziemeļu reģionus. Mēs zinām, ka Al-Shabaab grupējums tieši vērsās pret kristiešiem Kenijā. Mēs arī ļoti labi zinām, ka Somālijā arī sievietes, bērni, studenti, skolnieki uh, Eh, un gan musulmaņi, gan kopti tiek nogalināti. Arī šeit reliģija tiek instrumentalizēta, un mēs nedrīkstētu to pieļaut. Šajā rezolūcijā mēs vēlamies galveno uzsvaru likt uz Keniju. Lai to izdarītu, mums vajadzētu vēlreiz atcerēties, kāda ir pašreizējā situācija valsts ziemeļos. Šī situācija ir patiešām nestabila, un Kenijas varas iestādes, diemžēl, nespēja pietiekami sensitīvi izturēties pret eh, musulmaņu minoritātēm. Tieši tas arī sāsina situāciju, un tieši tāpēc Alša Baba mēģina iegūt varu. Mums vajadzētu Eiropas Savienībā strikti pret to vērsties. Paldies, eh, godamā kolēģie. Tagad eh, FDD politiskās grupas vārdā Kastaldo kungs. Kēņā, ko... Paldies, priekšsēdētāji. Kenijā tika nogalināti visi šie studenti. Un šie bija cilvēki, kas būtu veidojuši Kenijas nākotni. Bet pašlaik izskatās, ka mēs nevaram apturēt šādus uzbrucējus, jo tas, kas notika Āfrikā, nebija Šarlī Ebdo, bet tas bija kaut kāds cits Šarlī. Manuprāt, šī situācija ir ārkārtīgi kritiska. Mums ir bēgļu nometnes, uh, kur dzīvo apmēram 900 tūkstoši somāliešu. Pastāv marginalizācija, kas rada terorismu. Tā ir tāda auglīga terorisma augsne. Nabadzība arī rada šīs problēmas. Nabadzība vienmēr noved pie terorismu un pie civilizācijas sadursmes. Pāvests Francisks arī uz to atsaucās, ka reliģija šeit tiek izmantota kā pamats. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pie grupām nepiedarušā deputāta Bizoto kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kristiešu studentu masu slepkavība Kenijā ir kā sloks uz mūsu sirdsapziņas, jo viņus nogalināja tāpēc, ka viņi bija kristieši. Izskatās, ka mēs vienkārši aizveram acis, negribam to redzēt. Simtiem tūkstošu kristiešu katru gadu tiek nogalināti. Katras 15 minūtes viens kristietis tiek nogalināts. Un kā pavesta Francisks teica, iestādes vienkārši piever acis, ir pilnīgs klusums, ieskaitot arī e Eiropas iestādes. Mums šeit nav ekonomisku interešu. Šeit ir jārunā par radikālo islāmu, kas veicina naida izplatību. Mums, kristiešiem, arī ir tiesības dzīvot, bet izskatās, ka mums vienkārši ir jāizmirst. Tāda ir tā patiesība, mēs šo patiesību nevēlamies redzēt. Kāpēc Eiropa negrib to redzēt un kāpēc negrib aizstāvēt kristiešus? Tāpēc, ka mēs neko nedaram, tāpēc, ka mēs necīnamies pret šo iznīcināšanu, Mēs vienkārši lūdzam, lai tas tiek pārtraukts. Mēs negribam vairs visā pasaulē vai kaut kur vēl citur saskarties ar asinspirtīm. Nākošais runātājs Holvenīkungs. Liels paldies! Mēs esam uzklausījuši daudzus komentārus Mēs zinām, ka ir daudz ideoloģisku pamatu visām šīm te, visiem šiem notikumiem. Un tas patiešām bija tā, kā pilnīgi bezpalīdzīgi, pilnīgi nevainīgas personas eh, kļūpa par upuriem Alšava teroram. Un tagad daži to mēģina relativizēt, to es nevaru saprast. Tie cilvēki, kas tiek vajāti, kas ir tikuši nogalināti minoritātes tiek vajātas, tām uzbrūk un Eiropa vienkārši noskatās. Arī Eiropas parlaments noskatās. Mums patiešām vajadzētu mēģināt runāt vienā balsī un cīnīties, lai šādas vardarbības nenotiek. Tas nav ideoloģisks jautājums, tas ir cilvēktiesība jautājums, tas nav arī reliģija jautājums, bet tas patiešām ir jautājums par cilvēktiesībām. Un mums patiešām Mēs nedrīkstam pievērt acis. Mums ļoti apņēmīgi ir jācīnās pret to. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki tiek vajāti viņu reliģiskās piedarības dēļ un ka tādēļ viņi tiktu nogalināti. Tādēļ mums vajadzētu mēģināt paust solidaritāti. Ir īpaši vajāti tie kristieši, bet mums vajadzētu cīnīties pret jebkuru terorismu izpausmi. Mēs dzīvojam sekulārā pasaulē. Ja drīkstētu vēlētos izteikt vēl vienu teikumu, mēs eh, cīnāmies par sekulārām vērtībām, to mums nekad nevajadzētu aizmirst. Un nav arī sekulāra kalifāta. Jā, paldies uz pusotra minūte, ka šī genge. Grācis. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, mums sveita Elizabeta Edvards. 150 vārdi. Cilvēki, studenti, jaunieši, cerības. Tie nav tikai skaitļi. Šodien mēs godinām up, šos upurus un nosodām fundamentālistu ekstremismu, kas aizvien ātrāk izplešas Āfrikas kontinentā. Al-Shabaab nozīmē jaunieši, bet tiem nav nekādas nākotnes, jo viņiem tiek liekt izglītība. Mēs pieprasām uh, iejaukties, lai cīnītos pret aklo terorismu. Katru dienu tiek nogalināti simtiem cilvēku, bet runa ir par veselu kontinenta nākotni. Prasām, lai Eiropas Savienība pieķeras radikalizācijas saknēm. Uh, Jo cīnīties pret terorismu nozīmē cīnīties pret nabadzību, diskrimināciju, cīnīties pret etnisko reliģisko šķelšanos valsts ietveros. Cīņa pret terorismu Kenijā gan nevar būt aizbildinājumi, lai mazinātu pilsoniskās uh, brīvības. Valsts demokrātija ir terorismas sa, uh, sabrukums. Uh, demokrātija un cilvēktiesības. Amos Svērds, Edvards, paldies. Lies paldies. Vēl es gribētu atgādināt kolēģiem un kolēģiem. Lūdzu, runājiet tādā ātrumā, lai tūki varētu paspēt to iztūkot tādā veidā, lai to varētu saprast. Tagad uh, uz vienu minūti Rūža Tamašič. Paldies. Terorisms nevar tikt attaisnots. Netaisnība tiek vērsta pret eh, etniskām grupām, reliģiskām grupām, jebkāda veida vardarbības attaisnošana. Liek izvirzīt jautājumu par 1147 jauniem cilvēkiem, kas gāja bojā. Kurš viņus nogalināja? Atbildes nav tie jaunie cilvēki, kas gribēja mācīties, vēlējās dzīvot. Vienīgais viņu noziegums bija tie, ka viņi bija, tas bija, ka viņi bija kristieši. Ir pasaulē tādi reģioni, kur kristieši nevar dzīvot, jo tur ir terorisms. Kristiešos reģionus atstāja. Mums ir jāatgādina, ka mūsu vērtības galvenokārt ir kristiešu vērtības, un mums ir jādara kaut kas, lai šīs vērtības var turpināt pastāvēt, jo tās ir pastāvējušas jau 2000 gadus. Dāmas un kungi, ir ļoti grūti atrast pareizos vārdus šajā uh, traģēdijā. Daudz, kas ir pateikts, varu tikai tam piekrist komisāru kungs, atsaucoties uz jūsu runu. Jūs ne ko neteicu tādu, kam es nevarētu piekrist, gan attiec, kas, uz, kas attiec uz Keniju, gan kas attiec uz kristiešu vajāšanu. Tomēr ir viena lieta, ko es nedzirdēju. Es nu, priecātos, ja jūs to varētu minēt. Jūs runājāt par uh, padomu secinājumiem par terorismu, uh, par konkrētiem gadījumiem, konkrētiem risinājumiem. Un jūs patraucāt runu uh, pirms tam, kādi tad, kāds. Uh, kāda ir vīzija, kādas mācības esam guvuši, ko dienesti ir darījuši. Sadarbībā arī ar Kenijas uh, dienestiem, ko mēs varam darīt, uh, lai stiprinātu institūcijas, kas ir nepieciešams, konkrēti pasākumi, kādi būtu pieņemami, lai novērstu šāda veida situācijas. Paldies! Nākamais runās uz viena, vienu minūti Ines Zubere. Paldies priekšsēdētē. Teroristiskā vardarbība, ko izdara tās grupas kā Al-Shabaab, Kenijā nav pieņemamas. Ir jābūt izstrādātāja stratēģija pret terorismu. Tur valda rasisms un terorisms. Ir bijuši daudz militāras iejaukšanās, ko ir veikušas rietumu valstis Āfrikas ragā, bet tas šīs grupas vēl tikai iedrošinājis viņu rīcībā. Vajadzētu pieprasīt eh, alternatīvu rezolūciju, kur iesniegus mūsu politiskā grupa. Kenija Āfrikas valstis, tām ir jāveido attiecības, bet nevajadzētu iejaukties. Eiropas Savienībā vajadzētu vai no brīvās tirsniecības nolikuma vai citām stratēģiem rīkoties, lai panāktu intensīvāku sadarbību ar šiem valstīm, solidārus sad sadarbību, kas atbalstītu veselības sistēmu, ekonomiku, lai novērstu visu, kas izraisa šīs situācijas. Pusotru minūti, Dantāts Arnots. Sure that... Esmu pārliecināts, ka mēs visi šajā parlamentā šodien esam sašutuši par neseniem kristiešu studentu slepkavībām Kenijas universitātē. Šī uzbrukuma apstākļi ir visīpaši šausminoši. Tā nebija e, nejaušība. Kristiešu studenti tika īpaši e, atlasīti un slepkavot. Kā kristietim man atgādina apusļu Pāvila vārdu otrajā vēstulē Timotejam Tik tiešām visi, kas grib dzīvot Dievam eh, patīkam dzīvi, tiks vajāti. Varbūt mūsu e, eh, rietumu domāšanā ir viegli aizmirst rietumu apstākļos, ka kristieši joprojām tiek e, vajāti pasaulē gandrīz diendienā, kā mums liecina Open Doors labdarības organizācija taču šādu notikumu nav atsevišķi. Kenijā 24 kristieši tika uh, apstādināti autobusā nos, nošauti decembrī, 26 kristieši sagūstīti uh, gals nocirsts. Septembrī katoļu priesters, kas vadīja uh, misi, tika noslokots. Varbūt Westgate uh, uh, iepirkšanās centram uzbrukums Kenijā ir labāk zināms. Atminēsimies, ka šādi uzbrukumi notiek Āfrikā, viņi ir tikpat traģiski kā tie, kas notiek tuvāk mūsu mājām. Paldies, vienu minūti tagad Žulī Šafauzers. Paldies. Paldies kolēģiem par uh, liecībām. Kolēģi ir viensprātis uh, par šo šausminošos un 48 studēju nogalināšanu, kā arī 150 līdz 200 tūkstoši kristieši tiek nogalināti pasaulē viņu reliģijas ticības dēļ. Tā, uh, tā ir vislielākā uh, uh, reliģijas minoritāti, kas tiek vajāta. Bieži vien mēs par to klusējam, bet šodien tas tā nav. Līdz šim mēs vienkārši noliedzām reliģisko motīvu, jo mēs eh, vēlamies dzīvot kopā, bet vai tādēļ mēs, mums ir jāklusē un jāignorē vajā tie kristieši? Nē, mums katru reizi ir jānosoda notiekošais. Āfrikā, austrumos eh, kristiešu vajāšanu palielina arī neatbildīgā uh, eh, rietumu politika. Uh, kas atbalsta ASV politiku. Šeit domāju par Irāku, par intervenciju arī Lībijā, intervenciju arī Sīrijā. Eh, šo intervenciju rezultātā tagad tiek galināti kristieši, līdz ar to mums ir jāuzņemas eh, arī sava daļa atbildības. Paldies! Pusotra minūte, tagad ar nodaņu Žānu kungām, ETP vārdā, paldies priekšsēdētāji! Gārijas eh, traģēdija noziegums at mums atgādina, ka eh, Rietuma Āfrika ir eh, upuris terorismu uzbrukumiem, bet tas ir arī krīzes centrs, kur tiek uh, destabilizēta situācija. Al-Shabaab teroristi tur īsteno savus uzbrukumus Centrālā Āfrikā, Boko Harams, tuvajos austrumos Islama valsts, Al-Shabaab draudi. Jau ir arī realizējušies Ugandā, arī Kenijā iepriekš bijušie terorismu uzbrukumi arī Džibūtī. Es domāju, ka tiešām ir jāsaprot, kādus draudus rada šis terorismu grupējums, un Eiropas Savienībai jāpliecina savus atbalsts. Uh, pretēji tam, ko teica daži kolēģi, šīs atbalsts ir ļoti svarīgs un liels, kas tiek sniegts Āfrikas spēkiem reģionā un katrai valstī atsevišķi cīņā pret terorismu. Uh, Mēs nevaram te diskriminēt tagad terorismu upuru. 150 studenti, kas tika nogalināti Garisā, atgādina arī 150 eh, studentus, kas tika nogalināti Pakistānā 14. gada decembrī. Uh, mēs redzam, ka islamisti uh, tieši vēršas pret kristiešu uh, minoritātēm pasaulē. Mums uh, ir uh, arī sava atbilde atbilstīgi jāpiemēro savā cīņā pret terorismu. Mums ir jāiekļau šī dimensija par kristiešu vajāšanu un jāparedz arī nosacījumi. Um, palīdzībai, ko mēs sniedzam valstīm, kas ir kopā mūsu cīņā pret teroristiem. Nākamais runātājs vienmēr Gomeša skundze. Paldies. Uzbrukums Garisa, uh, Garisa pilsētā norāda uz Alžabā uh, teroristu uh, lielo draudu un risku, mēs redzam, ka arī šis terorisms ātri izplešās. Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar valstīm Afrikā, lai varētu cīnīties pret terorismu, jāattīsta atbilstīgas attīstības politikas, lai atbalstītu cilvēkus šajās valstīs. Uzbrukums universitātei Garisā maina arī attieksmi starptautiskajā sabiedrībā attiecībā uz reliģisko brīvību, minoritāšu aizsardzību. Āfrikas Savienībai, Eiropas Savienībai jācīnās pret o, fundamentālismu saknēm. Uh, kas noved pie tā, ka Alšēbāba teroristi uzbrūk un nogalina studentus un citu šai reģionā Eiropas Savienības, Afrikas Savienības prioritāte arī jābūt tādai, ka notiek aktīva cīņa arī pret terorisma finansēšanu. Paldies! Again, I say it for the last time in this debate. Jā, pēdējo reizi saku šajās debatēs. Ja jums ir tikai viena minūte no jūsu grupas, uh, Jūs eh, neko nedosiet, jūs runāsiet ātri kā tāds automāts, jo tas nav iespējams to iztūkot. Lūdzu, izsakiet savus būtiskos eh, izteikumus, ja jums ir ļoti ierobežots laiks. Urmas pēc uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Šajos mēnešos mēs esam piedzīvojuši vēl vienu terorismu uzbrukumu, ko veikuši teroristi. Tas ir šoreiz bijis Kenijā. Tas ir, bija vērsts pret uh, studentiem, pret uh, universitāšu studentiem. Jā, tā ir viena no musulmaņu teroristu grupām, kas uh, pauž savu reliģisko naidu. Katrs, kurš neatbalsta viņu viedokli, to viņi vēlas nogalināt. Arī Pakistānā, piemēram, mūsu uh, ir tiek plānot terorismu uzbrukumi, tie tiek plānot arī Eiropā, un uh, tie ir vērsti arī pret kristiešiem Lībijā, Irākā un uh, citās valstīs. Mums ir uh, vairāk jācīnās, mums ir uh, jāsadarbojas vairāk ar Āfrikas valstīm, Āfrikas Savienību, lai atbalstītu viņas cīņā pret šiem teroristiem. Paldies! Uh, jūs esat paraugs visiem saviem kolēģiem. Uz vienu minūti Miloslavs Ransdorfs. Paldies! Jā. Uzbrukums. Uzbrukumi kristiešiem ir attēlots arī literatūra. Jā, ir eh, tā, ka islāmā nav morālās personības koncepcija. Tas ir arī iemesls, kādēļ kristiešiem uzbruk visā pasaulē. Tur, kur viņi satiek mūsu, mūsu satiek eh, un darbojas kā militāras grupas. Vēlētos teikt, ka tas arī izskaidro, ka, kur ir mūsu vājie punkti, ka mēs par to nevaram cienīties. Un tie, kas kļūst par upuriem, bieži vien ir uh, izdarījuši kļūdu šo teroristu stācijas, piemēram, norādījuši piespiedu laulības. Viņi par mums saka, mūsu lielākā kļūda Eiropā ir bijusi tāda, ka mēs esam pārāk uh, toleranti. Tam vajadzētu izbēgties tolerants trūkums ir jāpārvērš par toleranci. Mums ir jāatbalsta tie, kas atbalsta mūsu vērtības visā pasaulē. Paldies uz vienu minūti Ignācijo Korao. Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Es domāju, ka tad, kad mēs runājam par 150 eh, nogalnātiem jauniešiem, ļoti skumji redzēt, ka uh, tiek izmantota ideoloģija un strīdāmies par to, cik bieži rezolūcijā izmantojam vārdu kristietība vai vairāk vai mazāk arī e, to izcelt. Nē, runa ir par jauniešiem. Jā, viņi ir kristiešu minoritāte, bet ja mēs te strīdāmies, tad tas no. Tad tas ir tāds e, pats naida vēstījums, kādu viņi ir arī saņēmuši savā Valstī Kenijā tas nav pozitīvs vēstījums. Eiropas Savienībai jābūt vienotai cīņā pret jebkāda veida terorismu uzbrukumu, vai tas būtu pret kristiešiem vai pret citiem. Un ir jābeidz par to strīdēties. Lūk, eh, šādam ir jābūt galvenajam vēstījumam, un es ceru, ka nākotnē būsim daudz vienotāki savā balsī. Paldies! Sirsnīgs paldies! Ļoti labi! Zilā uh, kārtīts, vai jūs atbildēsiet uz zilās kārtīs jautājumu, lūdzu? Funciona? Sí, sí, quería... Es uh, vēlējos uzdot vienu jautājumu. Korau kungam. Tu atsaucies uz uh, ko tādu, ko es teicu savā runā. Es negribu teikt, ka notiek šeit ideoloģisks karš, kad mēģinām uh, uh, saprast un zināt, vai mēs iekļaujam vārdu kristietībai. Nē, es gribu teikt, ka jūsu rezolūcijā mm, nosaukumā uh, tiek runāts par kristiešu vajāšanu. Jūs uh, divas reizes minat kristiešu un. Uh, Tas nav labi, ja mēs izstrādājam rezolūciju, piemēram, vajāšana pret romiem, bet uh, par romiem tekstā nekā, nekas netiek teikts, tad uh, to es gribēju minēt, neko citu. Zilā skatīts jautājuma procedūra, uh, zilā skatītas um, jautā, procedūra ir uzdot jautājumu, nevis korģēt runātāju. Nu, ja jūs vēlties atbildēt, lūdzu. Atbildi, jā, es varu piekrist uh, um, kolēģei Himēnes. Tas tiesa, ka mēs cīnāmies pret uzbrukumu minoritātei. Pilnībā piekrītu tam, jā, ka mēs arī aizsargājam Eiropas uh, saknes kristietību. Bieži vien tiešām skumji redzēt, uh, ka sarunu laikā starp grupām mēs strīdāmies par. Uh, vārdiem, jo gal beigās tas vēstījums, kas iziet no parlamenta, ir negatīvs vēstījums, ņemot vērā šo globālo problēmu, jo runā ne tikai par Al-Shaba, bet arī Boko Hāram, ar e, Islama valstī. Šis ir ļoti nopietns jautājums, jo uzbrukumi pasaulē tagad notiek pret ļoti daudz un dažādām minoritātēm. To es gribēju teikt. Paldies uz vienu minūti. Vārds Jorgos Epidedejos. Liels paldies, priekšsēdētāji traģiskie un eh, nepieņemamās slepkavības pret 147 eh, studentiem Kenijā ir parādījusi tādu realitāti, kurai līdz šim, diemžēl, nav pietiekami vērība piešķirta. Kristieši tiek nogalināti visā pasaulē, to dara ekstrēmistiskās islāma organizācijas. Organizācija Open Doors ir atklājusi, ka 40. Uh, eh, šādas ir um, islāma valstis, un uh, kristieši tieši tajās tiek vajāti. Tas nav pārsteidzoši, ka tieši kristieši kļūst par islāmistisko terorismu uzbrukumu mērķi. To apdraud, viņus apdraud arī Eiropas Savienības uh, rīcības trūkums. Neviens, izņemot dieva, nav tiesīgs pieņemt lēmumu, kā mēs mirkstam, kad mēs mirstam un kur mēs mirstam. Tādēļ mums tagad ir jārēģē, mums ir jāorganizējas un jānovērš šī situācija, kas nav pieņemama. Nedrīkst būt tā, ka būs vēl vairāk upuri. Mūsu pacietībai ir robežas. Paldies uz pusotru minūti, kolēģe Elizabete Gardīnī. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šeit katējo reizi raudām par upuriem, taču mums nav drosmes skaidri pateikt, kādēļ viņi ir nogalināti. Mēs baidāmies. Un mēs baidāmies no šīs šausmīgās lietas, kas izplatās mūsu kontinentā, ir kristianofobija, jo es dzirdu dažādas lietas, bet Eiropas Savienībai, kura īsteno nu, un runā par savām tiesībām, tagad ir jāiestājas par mūsu reliģiskajām tiesībām, kas ir arī citu tiesību avots. Un uh, mēs nevaram uh, mērīt sabiedrības arī pāvests, kad Uh, saka, ka nav uh, pietiekamas taisnības, tad arī mēs to nevaram mm, atbalstīt. Un tiešām dīvaini runāju, dīvaini dzirdēt, ka Kenijā krīst. Kristieši ir minoritāte, bet Kenijā viņi ir 83% no visiem iedzīvotājiem. Tātad uh, kristieši ir uh, vajāti gan, kad viņi ir minoritāte, gan uh, lielākā sabiedrības daļa. Uh, Un tā tas ir bijis kopš senās Romas. Arī šīs gadsimts sākās ar šausminošiem notikumiem, kas kļuva aizvien šausmīgāki, cilvēki tik dedzināti un tā tālāk. Šarlie Bdo, es esmu imigrants, esmu Šarlie Bdo. Un tagad jāsaka, es esmu kristietis. Paldies! Vai esat gatavi pieņemt zilās kartīts jautājumu no Korālu kunga? Lūdzu. Neko. Paldies, vēlēšu uzdot jautājumu Gardīnī kundzei. Kenijā tika nogalināti ne musulmaņi. Tas nebija specifisks uzbrukums pret kristiešiem. Tad jautājums sekojošs. Mēs, kā Eiropas parlaments, nākam klajā ar nostāju pār šo uh, reliģiju, kas tiek uh, pārstāvēt visplašākas sabiedrībā, vai tad arī mums tā būtu jārīkos, ticībā uz visiem uzbrukumiem, ja es piekrītu, ka ir Keno Saharo balss ieguvējs, ir tas cilvēks, kurš aizsargā visas uh, kristiešu minoritātes, kuras ir Irākā, bet kad runa ir par tik milzīgu slaktiņu, kur tiek izvēlēti cilvēki balstoties uz reliģiju un tad tiek nogalināti, uh, Tādēļ, ka viņi nelasa Korānu un uh, uh, uz kakla viņiem ir krusti, diemžēl ir jāsacina, ka ļoti daudz ir kristiešu mocekļu un nu, upuri, kādēļ mēs nevaram atzīt uh, realitāti. Paldies. Nākamā runātāja vien minūte Nīna Džila. Paldies priekšsēd. Vēršanās pret studentiem un izglītību, kā tas nesen noticis uzbrukumā uh, Kenijas universitātē. Uh, vai arī kā pagājušajā nedēļā Somālijā eh, UNICEF organizācija Al-Shabaab novietie spridzekli uz Āfrikas kontinentu. Mēs nevaram pieļaut to. Tas ir pilnīgi nepieņem, un es izsaku līdzjūtību ģimenēm, kas ir zaudējuši savus tuviniekus, un kur nākotni ir viņiem nolaupīt. Šīs teroristu organizācijas darbības seks visās pas, eh, daudzās valstīs ir tāds, ka tā ir labs finansējums, tā ir saiknes ar uh, mm, citām teroristu grupām, un mums ir e, jārēģē gudri un izlēmīgi. Un Kenijas valdība ir bijusi pārāk neizlēmīga reaģējot. Katrai stratēģijai, ko mēs pieņemam, ir e, dalījumi jāmazina, nevis jāvairo un ļoti svarīgi. Katreiz, ka viena grupa tiek vajāta, visa sabiedrība cieši un neaizmirsīsim, ka Kenijā pretterisma aktivitātes ir padarījuši par mocekļiem arī musulmaņus, ne tikai kristiešus. Tādēļ mans vēstums komisijai augstai pārstāvēm Kenijas valdībā ir tāds, ka mums ir vajadzīga stratēģija, kas nesīs drošību visiem, neskatoties uz uh, to reliģiju vai uh, eh, citā veida uh, faktoriem. Nākamais runātājs Obermaier kungs. Paldies. 147 studentu noslakošana ir uh, Eh, Al-Shabaab eh, asiņains eh, vārdarbības akts, un šeit tika mērķiecīgi izraudzīti kā upuri kristiešu studenti. Ja Eiropas Savienība grib novērst to, ka šī vārdarbība islām vārdā izbeidz, tad ir vajadzīga rīcība. Tādēļ Al-Shabaab ir jā, pret to ir jāvēršas tās izcelsmes valstīs Somālijā, bet arī no mūsu puses. Uh, Eh, šīs grupas islāmistu izcelsme ir eh, gan eh, parādījusies šeit pieteikumā, ziņojuma pieteikumā, bet darba kārtības punktā šeit nav runa. Un arī kristiešu vajāšana netiek saukt vārdā un nevis nacisti vai komunisti, bet arī ne budisti ir apdraudējuši kristieši, bet agresīvais fundamentālistiskais islams. Paldies, Obermaira kungs. Tagad pusotra minūte runās Dāvors Štīrs. Priekšsēd. Iesākumā vēlos paust līdzjūtību noslapkavot to Kenijas studentu ģimenēm. Liecinieki saka, ka kristiešu studenti ir izraudzīti kā mēķis, bet Kenija nav izņēmums. Irākā 70% kristiešiem nācies pamest savus mājokļus. Sīrijas kristieši. Eh, viņu skaits ir dramatiski samazinājies. Kristieši ir viss vajātākā reliģiskā minoritāte visā pasaulē, un tomēr ir daži, kas to negrib atzīt pārsteidzoši, cik liela neiecietība redzam daudzos Eiropas parlamenta deputātos runājot par šo jautājumu. Mēs varam runāt par daudziem dažādiem jautājumiem, bet nevaram runāt par kristiešu vajāšanu. Turklāt nav runa tikai par kristiešu vajāšanu. Bet e, kā var nepieminēt reliģiju, ja tā ir ne tikai mūsu privātsfēras, bet arī uh, sociālās dzīves daļa? Uh, tas ir fanātisms, un tas var izraisīt ekstrēmu reakciju, kas uh, var nozīmēt Eiropas beigas. Mēs esam redzējuši, ka ir noticis mēģinājums pieņemt rezolūciju par šo tēmu, bet mēs nepadosimies, turpināsim uh, runāt par vajāšanām pret kristiešiem un uh, pret jebkāda veida eh, fanātismu. Mizikundze, vienu minūtu. Jā. Kenija ir valsts, kurā ir etniski, kultūras ziņā, reliģiskā ziņā daudzveidība. Diemžēl šeit ir arī liela nestabilitāte, terorisms, reliģiskais fundamentālisms. Uh, uzbrukumi, e, kas vērsts pret kenijiešiem, kas dzīvo mierā un e, vēlas izglītoties. E, izglītība ir pamatiesība, kas uzlabo cilvēku labklājību. Malalā Jusofsā ir par to cīnījusies, ir tādēļ jāatvēršas pret visām terorismu izpausmēm, jāaizsargā izglītības iestādes no šādiem teroristu grupējumiem, jāaizsargā paši studenti, jā jāpamudina, jāiedrošina viņas turpināt izglītību. Eiropas Savienībai ir jāuzņemās šī atbildība, jāatbalsta Kenijas iedzīvotāji, kas vēlas īstenot savus tiesības uz izglītību. Āfrikas Savienība kopā ar starptautisko eh, sabiedrību un Eiropas Savienību te vajadzētu eh, spēr konkrētas sojas pret, eh, ciņā pret šiem teroristu grupējumiem un jārod ilgtermiņa risinājumu, lai panākt stabilitātu mieru reģionā. Paldies, Mīdzi kundze. Jūs nedaudz pārsniedzāt runāšanas laiku, vai jūs piekristīsiet e, pieņemt no Nekova kunga e, zilās kartītes jautājumu? Jums bija 30 sekundes, Nekova kungs. Paldies. Āfrikas ragā mēs redzam nemitīga radikalizācija, kas arī izraisa migrācijas traumas. Vai jums nešķiet, ka Eiropas Savienībai ir jādara kas konkrēts, lai šo problēmu risinātu? Mēs runājam par stratēģijām, par daudz ko, bet mums taču ir jāredz eh, beidzot konkrēta rīcība. Eh, piekrīt jums valstīs, kas ir Āfrikas raga tūmā, tajās ir daudz dažādas kultūras, tautības, reliģijas. Šeit ir gan ekonomisks, gan eh, problēmas, gan tāds, kas saistīts ar terorismu. Eiropas Savienība nevar raudzīties uz visiem eh, pēc vienas schēmas, eh, jo risinājumi nav vienveidīgi tādēļ, ka arī problēmas nav vienveidīgas. Eiropas Savienībā atzīst, ka risinājumiem ir jābūt pielāgotiem katrai atsevišķai valstī Tagad jau Marija Kunz pusotru minūti. Madame Aljuma. Lūdzu, Alija Marija Kunz. In... <laughs> C'est à vous pour une minute trente. <laughs> Pardonnez-moi. Atvainojiet, paldies. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, kā tu šodien arī izskanēji, ka Eiropas parlaments būtu savas misijas augstumos. Mēs nevaram vienā laikā teikt, un tā ir vēsturiskā realitāte, ka Eiropai ir kristietības pamati un tajā pat laikā absolūti neinteresēties par to, kas notiek pasaulē. Uh, Papildus tam runa ir par tiešām stratēģisku problēmu. Mēs redzam, ka atsevišķas grupas vēlas izveidot uh, reliģisko vienotību atsevišķās valstīs, un tas ir ārkārtīgi bīstami valstīs, kur ir, kuras ir monoreliģiskas, tās radīs saspīlējums ar kaimiņu valstīm. Tādējādi var arī vispārināties, izplatīties kārš. Šī ir ģeostrateģiska problēma, filozofiska problēma un arī politiska humanitāra problēma. Uh, Eiropa, kura uh, sevi uzskata par um, lielāko tolerances aizstāvētāju, arī ir jārīkojas, lai varētu visus atzīt un cienīt. Tas ir mūsu pienākums attiecībā uz Kenijas kristiešiem un plašāk runājot attiecībā uz visiem kristiešiem un visām vajātajām minoritātēm atbalstīt tās. Uh, ne tikai atbalstīt ar vārdiem, bet arī ar rīcību, jo būt parlamentāriešiem būt nozīmē ne tikai runāt, bet arī rīkoties. Jā, ja vai jūs atbildēsiet Negrieško kungs zilās kāds jautājumu, tad varēsiet runāt 30 sekundes vairāk, lūdzu. Jā, es dzirdēju, ko jūs sacījāt. Jūs arī bijāt Francijā ministre. Uh, jautājums. Tad, uh, kas konkrēti būtu jādara Eiropas Savienībai, jo mēs varam runāt par uh, vienkrāsainām valstīm, vienas reliģijas valstīm, bet Eiropa iejaukties. Tad, ko var darīt Eiropas Savienība? Kā rīkoties? Humanitāras aktivitātes, militāras aktivitātes, lai šādi notikumi vairs neatkārtotos? Atbilde. Uzskatu, ka šeit ir runa par eh, diviem, trim risinājumiem. Vispirms jāsadarbojas eh, valdību līmenī. Mēs nevaram, protams, aizstāt šo valstu valdības taču mums ir dialoga pienākums, varbūt arī stingrāku diskusiju pienākums, lai parādītu šīm valdībām, ka tas nebūtu nav viņu interesēs ļaut viņu valstīs izveidot monoreliģijas eh, sistēmu. Otrakārt, mums ir pārliecības un izglītības pienākums, lai arī iemācītu toleranci. La parole est maintenant pour une minute. Paldies, Parņokungs, minūte. Priekšsēdēs kundze, komisāra kungs. Tie ir šausminoši notikumi, kas notika aprīļa sākumā, kur tika nogalināti 147 studenti, Alšabat teroristi, um, ir šu, šīs laktiņa autori. Uh, Prese jau tur ieradās pēc dažiem uh, stundām, bet vajadzēja gaidīt ilgāk, pirms ierodas Kenijas armija. Pragmatisks jautājums, ļoti svarīgi uzdot konkrētus jautājumus. Eiropa jau ir savu drošības spēki, mums jau ir uh, militārie spēki Kenijā, lai cīnītos pret pirātiem, mums ir spēki Malī. Uh, kur mēs arī apmācām Mali armiju. Komisāra kungs varbūt būtu jādomā par reģionālo stratēģiju Āfrikas ragā un varbūt arī pāplašināt Malī misiju, lai varētu visā reģionā cīnīties pret teroristiem. Paldies, Kelom kungs, minūte. Ingrisa. Jā, liels paldies. 150 nevainīgi cilvēki ir tikuši nogalināti. Lielākā daļa no viņiem bija kristieši. Viņi tika nošķirt no citiem un uh, nogalināti. Solidaritātes izpausmes ir uh, eh, nepieciešams, bet ar to vien nepietiek. Desmit reizes vairāk ne nevainīgi uh, upuri cietuši nekā Parīzes terorismu uzbrukumā Čārlī Hebdo. Jā, mēs. Uh, sastopamies atkal tā pašām situācijām. Mums jābūt apņēmīgiem. Kā kolēģi Kardīnī ieteica, mums ir jārīkojas kristiešu vajāšanai, vajadzētu pret to vērsties eh, mūsu stratēģijās pret eh, trešajām valstīm, tāpat arī par citām reliģijām. Es domāju, ka mums vajadzētu aicināt musulmaņu līderiem uh, riekoties tā kā Jordānijas karēliem, kurš ir eh, teicis, ka uzbrukumi kristiešiem ir arī uzbrukums cilvēcībai. Paldies, Čofrīda kungs, uz vienu minūti. Grazie. La... Paldies. Kristiešu studentu slaktiņš Kenijā rada ārkārtīgu lielu nosodījumu. Mēs redzam vēlreiz terorisma vārdarbību kultūras un uh, zināšanu uh, vietās. Arī šis reliģiskais uzbrukums ir vēl uh, šausminošāks, jo uzbrukums notiek pret universitāti, kas ir simbols dialogam un kultūrai teroristu mērķis ir izbeigt izglītību, ied, uh, iedvesmu, jo viņi baidās, ka cilvēki var iegūt izglītību, domāt uh, par citādāku kārtību, emancipēties. Eiropas Savienībai jaustu dzīve uh, šī cerība. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam piekāpties vardarbībai. Paldies, Tokiškungs, minūte. Priekšsēdus kundze, darbie kolēģi, ar savu rezolūciju šodien mēs kopīgi nosodam kristiešu vajāšanas un uzbrukums pret viņiem visā pasaulē, skaitā brutālo uh, studentu nosklepkošanu Kenijā. Tāpat garā mums ir jābūt vienotiem pret kādiem uh, eh, ticības brīvības pārkāpumiem, jo tā ir pamatiesība. Eiropas kristīgās saknes prasa uh, ka mums jāpaliek eh, ar atbildību sevi pret kristiešiem visā pasaulē. Kristieši ir un paliek visvajātākā reliģiskā grupa visā pasaulē. Al-Shababa atklāti publiski ir izsludinājis karu pret kristiešiem. Balstoties uz šodienas kristīgo vienprātību, gādāsim par to, lai kristiešu vajāšanas eh, bū, paliktu Eiropas sanības prioritāte šajā parlamentā, cilvēku cieņas un e, cilvēku dzīvība aizsardzība ir mūsu pienākums. Paldies. Nākamais Vaidenholcera kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdus kundz. Šie riebīgie notikumi Klarisā nav atsevišķs gadījums. E, tas notiek diezgan regulāri pēc zināmas schēma kristieši, citādi ticīgie bija skārti un studenti, un ļoti daudzas sievietes. Šī schēma atkārtojas vēl un vēl, vai eh, Boko Haram Daesh ISIS izpildījumā eh, tie rīkojas līdzīgi. Tiek sagrauts tas, kas mums ir svēts, un tad izveidot terora un patvaļas valdību. Man godīgi jāsaka, ka esmu laimīgs un pateicīgs, ka mums ir šī debata. Man jau likās, ka šīs ziņas tik ātri pazuda no mēdiem, ka mēs eh, ar divējādu mērauklu mēram un ka ir eh, šādu šausmu darbu hierarhija. Cilvēku dzīves ir cilvēku dzīves un visur, kur šādas teroristu uzbrukumi notiek, kas vērš pret cilvēku reliģisko brīvību, tie ir jānosoda. Paldies! Vienu minūti uzstāsies Adaktusona kungs. Priekšsēža kundze. Viens no Alšabab uzbrukuma izdzīvojušiem Galisā Kenijā sacīja šādi. Kristiešu studenti tika izraudzīti atšķirt no musulmaņu studentiem, un tie, kas bija kristieši, tika turpat uz vietas nogalināti. Teroristi nogalināja 147 nevainīgus cilvēkus, daudziem nocirta galvas, e, slapkavām citējot Korānu. Uzbrukums Klāris universitātē ir tikai viens no daudziem pret kristiešiem visā pasaulē. Ir 300 miljoni kristiešu, kas dzīvo apdraudējuma apstākļos visā pasaulē katru gadu. Uh, Simtiem tūkstoši mirst e, tādēļ, ka viņi kristieši visā pasaulē. Austrumos kristiešu ciemi ir uh, zaudējuši savus iedzīvotājus, iztukšojuši e, tādēļ, ka musulmaņi iet uz priekšu. Mums ir atbildība rīkoties, to visu ņemot vērā mums ir jārada mierīgs reģions šīs valsts ziemeļa reģionā, jāatzīst, ka kristieši tiek vajāti, bet jāvēršas arī pret to paldies. Nākamais pēdējais runātājs Šķetinas kungs. Paldies, priekšsēdes kundze. Holokausts bija kolektīvās vainas piemērs. Vēl viens tāds gadījums bija 1915. gadā starp Turciju un Armēniju. Čečēni saka, ka viņa vienīgā uh, vaina bija, ka viņi dzimuši Čečēni. 80 tūkstošus noslapkavoja Krievijas karaspēki. Hutu nogalināja Tucijus Rwandā. Kolektīvā vaina arī bija garis notikuma pamatā. Naids pret kristiešiem, slepkavības Šarlieto un Karis gadījumi ir garīgā naida piemēri. Kristianofobija un islamofobija barojas viena no otras. Mums būtu jāatceras, ka bez miera starp reliģijām nevar būt miera pasaule. Paldies, un tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pieteikušies seši runātāji. Pirmā Piķes kundze, priekšsēdus kundze, kristieši vislielākā vajāšana visā pasaulē notiek Ziemeļkorejā, Irākā, Sīrijā un Afganistānā. Kristieši ir pakļauti vajāšanai un vardarbībai. Ziemeļkorejā, eh, Somālijā un Irākā ir ne tikai aizliegts reliģiju praktizēt, bet ir ļoti domāt par reliģiju ja pastāv aizdomas, ka kāds tic, pat nepraktizējot reliģiju, e, var e, personu e, neizpildīt nāvsodu. Mēs nevaram šādas cilvēktiesību pārkāpumus pieļaut. Mums jāsaka patiesība, tas ir genocīda gadījums četros kontinentos. Um, Kenijas slepkavības atkārto Pakistānā un Nigērijā redzēto. Ja cilvēki tiek slepkavot tādēļ, ka uh, viņi kristieši, tad jāatcerās kristiešu vēsturi, tā ir visvecākā reliģija pasaulē, kas ir um, jau 2000 gadu vajā, cik ilgi mēs mazgāsim rokas nevainībā, kā Poncijas Pilāts, mums jāsaka, reiz pietiek. Paldies, Puto kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Reliģijas brīvības pasaulē tiek apdraudētas, tiek vajāts kristiešu minoritātes. Uh, Viņiem uzbruk radikāļi, radikāli bruņoti grupējumi. Kristieši um, tiek vajāti Āfrikā, Pakistānā, vidus, tēr, uh, vidus austrumos, arī pāvesta aicinājumi uz mieru neko daudz neatrisina, nepalīdz. Šī vajāšana kļūst metodiskāka, ideoloģiskāka tiek islamizētas vīdus austrumu, eh, tuvo austrumu valstis. Tādējādi arī notika šīs slaktiņš. Gārisā nogalinot 147 studentus, ekstrēmistu mērķis bija ne tikai nogalināt, bet arī um, pazemot šo valsti. Arī Eiropai ir jāuzņem sava atbildība un jāpalīdz. Paldies! Merci, j'étais sur le point de vous. Paldies. Jā, es vēlējos, ka Puto kungs teikt, lai jūs runājat lēnāk, bet jūs beidzāt savu stāšanos. Marijas kungs, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Kristiešu vajāšana un uzbrukumi viņiem nav pieņemami. Pēdējais gadījums bija tāds, ka 147 kristiešu studenti vienkārši tika nogalināti. Kenijā to izdarīja Al-Shabab, kur ir bāzējušies Somālijā. Boko Haram un Al-Shabab plosās Āfrikā. Kristieši tiek vajāti visur Sīrijā, Lībijā, Nigērijā, bet arī citās valstīs. Protams, ir arī musulmaņu vajāšana citās valstīs. Tas izraisa karus, kas bieži vien ir asiņaini, uh, konflikti Kenijā un citās Āfrikas daļās nevienmēr ir ar reliģisku pamatu. Bieži vien aiz tā slēpjas eh, daudzas ekonomiskās intereses, un šīs valstis liks nabadzībā. Pirms vairākiem gadu desmitiem šādi gadījumi bija ļoti daudz, un to jau varēja paredzēt, ka tas tā attīstīsies. Jakovšīčis kundze uz vienu minūti lūdzu. Kungs. Samo jedna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 da bi se ubilo čovjeka da bi se ubilo nadu da bi se ubilo perspektivu jedne zemlje da bi se na neki način jasno reklo da ima snaga oružja i tu europa treba reći nema snage oružja nema vjerskih sukoba nema sukoba civilizacije i ne pristajemo na vjerske ratove. to mora biti naša poruka i zato vjerujem da će i ovaj parlament takvu poruku poslati čitavom svijetu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 terorists, par to smeļus, ko mēs šeit runājam. Tas, kas mums ir svarīgi, kā morāls autoritātes, kā piemēram pāvests vai musulmaņu garīdznieki, lai viņi kopā nosoda šādas darbības, lai viņi kopā pieņem rezolūciju vai lēmumu, lai viņi saka skaidrus vārdus, ka tas nav pareizais ceļš, ka tā nevar turpināt. Manuprāt, šādi garīdznieku kopīga nostāja, ko viņi paustu, parādītu, ka mums eh, trūks svarīgas vadlīnijas. Konfesija naids, naids konfesijas starpā ir noved pie radikalizācijas, gan jauniešu vidū, gan arī citu sabiedrību daļu vidū. Fonsulikas kungs uz vienu minūti. Ah, merci beaucoup, madame la présidente. Suis... Paldies. Man ir prieks, ka esmu pēdējais runātājs šajās diskusijās cilvēku dzīvības. Šķiet arī zaudē savu vērtību, kā to pierāda arī Slaktiņš Garisā. Pēdējo desmit gadu laikā terorismu tu uzbrukumi pret skolām, universitātēm kļūst par uh, regulāru tehniku visā pasaulē. Un tas nenotiek nejauši. Teroristi uh, neieredz izglītību, varbūt tādēļ, ka daži tika izslēgti no izglītības sistēmas. Es uzskatu, ja mēs vēlamies cīnīties pret terorismu, tad ir jā uh, koncentrējas uh, uz uh, tū, tiem elementiem, kas padara šīs terorisma organizācijas pievilcīgas jauniešiem, ir jāparedz uh, visi pasākumi, lai uh, cīnītos pret vajāšanu. Bieži vien terorismu grupējumi saistīti ar nabadzību un kopīgu sajūtu par nedrošību. Atvainojiet, priekšētais skundze saka, bet jūs neesat gluži pēdējais. Kankungs vēl. Madam President, Priekšsēdētāji, garis slaktiņš jānosoda, lai kāda būtu arī ideoloģija, vai tā būtu politiska vai reliģioza. Al-Shabaab ISIS uh, uzbruk pret uh, civiliedzīvotājiem, lai kāda būtu viņa arī reliģija. Uh, mēs redzam, ka Kenija uzbrukuma mērķis ir izšķelt uh, Kenijas sabiedrību. Uh, un nostādīt musulmaņus pret nemusulmaņiem. Teroristi uzvar, ja cilvēki vairs neusticas viens otram, ņemot vērā sociālos ierobežojumus un stereotipus. Mēs nevaram to pieļaut. Cīņa pret ekstrēmismu. Tas nav, tā nav cīņa uh, kristieši pret musulmaņiem vai musulmaņi pret ebrejiem. Nē, tā ir cīņa, kur piedalās visi pilsoņi pret ekstrēmistiem. Uh, Mums ir kopā jāiestājas pret naidu un pret terorismu. Mums ir jāiestājas par cieņu, vērtībām, brīvību, demokrātiju. Paldies! Tādējādi esam noslēguši brīvo mikrofonu vārds komisāra kungam Mimica. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdus kundze, godājumie deputāti. Šī debata parādīja ka neskatoties uz atšķirībām, ir arī radikalizācijai kopsaucēji, proti uh, individi, kas ir uh, sliktā stāvoklī, tiek uh, novest pie radikalizācijas un pret to ir jāvērš koordinētā veidā. Vāja pārvaldība korupcija ir arī viena, viennots denominators tad kopsaucējs. Un Eiropas Savienība jau atbalsta labas pārvaldītas aktivitātes, bet varētu darīt to vairāk. Jaunieši, kas ir atstumti no sabiedrības, viņam ir jādod at, atkal cerība, nevis ar ekstremismu, kas viņus vilina ar eh, eh, varonības fantāzijām, bet ar atglīt, izglītību, kas eh, piedāvā viņiem cilvēku cienīgas dzīves perspektīvu. Uh, Slepkavības garisārkau parādīja mums vistraģiskākā veidā, ka izglītība bija vislielākais draudz terorismam un vārdarbībai. Strādāsim kopā visos līmeņos - startautiskā, reģionālā un arī kopienas līmenī, lai vērstos pret radikalizāciju pie pašām saknēm. Informācija ko mēs gūsim, pieredze, ko gūsim, e, ar to jāmainās, stratēģijas jākoordinē, cīnoties pret radikalizāciju un vārdarbīgu ekstrēmismu. Apzinos, ka mēs saskaramies ar lielu izaicinājumu, bet mums ir jāizmanto visi līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, uh, visefektīvākā un mērķiecīgākā veidā. Vakardien komisija nāca klājā ar kapacitāšu celšanu, lai atbalstītu uh, drošību un attīstību. Uh, tajā tika uzsvērts stingri starp attīstību un drošību. Eiropas reakcija tiks koordinēta ar drošības un attīstības komponentu. Un tā tas būs visās tagadējās un nākotnes krīzēs, tajā skaitā mūsu cīņā pret vardarbīgo ekstrēmismu, kas vērsts pret kristiešiem visā pasaulē. Paldies!